Jums bija tikai pusotra minūte, runātāji tiek pārtraukta. Paldies! Uh, es vēlējos mūsu vidū sveikt kolēģus no Īslandes, Lihtenšteins un uh, Norvēģijas, kā arī novērotājs no uh, Šveices uh, parlamentārās asamblējas. Man ir liels gandarījums delegāciju redzēt šeit skatītāju tribīnēs. Jūs Strasbūrā piedalāties uh, 35. Uh, Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas uh, sanāksmē. Es ceru, ka uh, jūsu darbs šonedēļ būs ļoti produktīvs un uzlabos parlamentāro sadarbību, kā arī garantēs uh, demokrātiskas parlamenta kontrolas ieviešanu. Uh, kolēģis, sirsnīgi jūs sveicu pie mums. Now I give the floor to our Jā, tagad došu vārdu nākamajai runātāji. Tā ir uh, eh, Fanbrēmtas kundze uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Klausoties šīs dienas debatēs, eh, man daži principi šķita uzkrītoši. Tātad skaļais jautājums, ko uzdeva gandrīz visas politiskās grupas, proti ekonomiskā pārvaldība, eh, jāņem vērā, ka šī it kā šķietama